Dāmas un kungi, Itālijas atbildīgās iestādes man ir paziņojušas, ka Rozārio Kročētes kungs sākot no 2012. gada 17. decembra ir ievēlēts par Sicīlijas reģionu prezidentu un viņu kopšā laikā aizstāja Frančeska Baračiju. Apsveic Baračiju kundzi. Par saskaņā ar 4. pantu no 17. decembra 2012. gada Baraču kundze tiek apstiprināta par Eiropas parlamenta deputāti. Es uh, laipni sveicu Baračo kundzi saskaņā ar 3. panta 2. punktu. Viņai ir tiesības uh, piedalīties uh, mūsu sanāksmēs, ja vien viņas mandāts netiek uh, attiecīgajā kārtā pārsūdzēts, un vienlaikus es gribēju cīt, ka viņas darbība Eiropas parlamentā nav savietojama ar citiem amatiem un pienākumiem. Frīda Brepulses kundze ir paziņojis, ka atkāpja, at, atkāpjas no sava Eiropas parlamenta mandāta sākot ar 2013. gada 31. janvāru. Parlaments to pieņem zināšanai un saskaņā ar reglamenta 4. panta 3. punktu. Um, pieņem zināšanai, ka viņas uh, vieta kļūst vakanta. Preslavs uh, Borisovs no 1. janvāra aizstāja Iljānu Ivanovu. Es laipni sveicu jauno kolēģi un gribēju atgādināt, ka saskaņā reglamenta 3. pānta 2. punktu Boriso kungs var piedalīties visās parlamenta sanāksmēs, ja viņa mandāts netiek apstrīdēts un iepriekš Boriso kungam ir jāapliecina, ka viņa viņš neveic nekādus eh, pienākumus un neieņem nekādas amats, kas nav savienojama ar Eiropas parlamenta darbību. Rumānijas atbildīgās iestādes ir paziņojušas, ka Georgs Bekālī kungs 2012. gada 19. decembrī ir ievēlēts Rumānijas parlamentā un saskaņā ar reglamenta 4. panta 1. punktu parlaments eh, atzīmē, ka viņa vieta kļūst vakanta un uh, informē nacionālās iestādes. Dumitru Samfiresku kopš 9. Eh, janvāra aizstāja Mikālī kungu. Es eh, laipni sveicu jauno kolēģi mūsu vidū un arī šeit gribēju atgādināt, ka Samfiresku kungam ir jāievēro reglamenta noteikumi. Viņš ar pilnām tiesībām var piedalīties mūsu sanāksmēs, ja Viņš iepriekš ir rakstiski paziņojis, ka viņš neieņem nekādu amatu, kas nav savienojums ar Eiropas parlamenta deputāta mandātu. Atbildīgās Grieķu iestādes ir iesūtījušas pieprasījumu atcelt parlamentāro imunitāti Spīrusam Donēlim un saskaņā ar reglamenta sastāpāntu otro punktu šis eh, lūgums nosūtīts eh, juridisko lietu komitējai. 2012. gada 17. decembra sanāksmē jur,